un mums ir uh, stunda laika, stundas pārtraukums, un pulkstens 15. Uh, uh, atvainojas. Es atkal būšu priecīgs atgriezties šai zālē.